mēs teiksim tiem Ungāriem, kas nepārstāv šo divu trešdaļu lielo vairākumu. Ļoti žēl, bet pēc nākamajām vēlēšanām tad ievēliet jūs savu partiju divu trešdaļu apjomā, un tad jums būs iespējas ieviest izmaiņas. Man ļoti žēl, ja Eiropas Savienība neko nedarīs šajā lietā. Paldies! Tagad aicināšu izteikties goja grupas pārstāvu Tavāres kungu divas minūtes. Paldies, priekšsēdē.